Meine sehr geehrten Cienītās dāmas, godātie kungi, dārgie kolēģi. Man ir īpašs gods pie mums sveikt Naģu Mūradu un Lamiju Aģi Bašaru, šī gada Saharau balvas laureātes. Es viņas laipni lūdzu Eiropas parlamentā. Tās abas ir īpašas, izcilas personības, jaunas sievietes, kas cīnās par taisnīgumu savai kopienai, un par to šodien ir apbalvots ar Sahara balvu. Ich darf Sie, verehrte Kolleginnen nu- und Godātie kolēģi, es jūs lūgtu ieņemt savas vietas un sākumā noskatīsimies īsu videofilmu. La mano.